Un ar jūsu atļauju es gribētu tomēr arī sākt šo sanāksmi tagad. Un es eh, saprotu, ka vispirms man ir visus jāsveic pēc atvaļinājuma laika. Es zinu, ka šis atvaļinājums, šis brīvlaiks eh, nav bijis tāds neaktīvs eh, laiks mums parlamenta deputātiem un kolēģiem. Ir diezgan bijis aktīvs šis periods pēdējās dažas nedēļas ir šie notikumi ir ietekmējuši arī Eiropa, Eiropas situāciju un situāciju Eiropas parlamentā. Tālāk, runājot par mūsu darba kārtību, šai sanāksmē jūs to esat saņēmuši, un droši vien jums tā ir zināma, un ja jums nekādu iebildumu nav, tad es piedāvāju šo darba kārtību arī pieņemt. Lielas paldies, un tālāk pāriem pie otrā punkta mūsu darba kārtībā - protokola apstiprināšana. Iepriekšējā sanāksme notika 15. 16. jūnijā 2015. gadā un arī 29. jūnijā. Un mēs uh, var, uzskatīsim, ka šis protokols ir apstiprināts, ja nesniegsim nekādas iebildumus vai komentārus līdz šīs sanāksmes beigām. Lielas paldies! Tālāk trešais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojuma. Un, uh, kā vienmēr, mēs pārēdam internetā šo sanāksmi, mums ir arī tūkojums. Uh, Un, lai palīdzētu tūkiem, tūkošanas darbā, es lūgtu, lai jūs izsakaties eh, nepārāk ātri, lai tēms būtu vidē normāls. Un mēs esam mm, um, saņēmuši arī šo darba kārtību, izplatījuši to attiecīgi, un ja ir deputāti, kas ir ieinteresēti parunāt sīkāk par uzdot kāds jautājums, tad jūs varat adresēt savus jautājumus sekretariātam. Ehm, tālāk kas no sanāksmes vadītāja puses vēl jārunā par Vietnams brīvās iniciatīvas līgumu. Un, principā, sarunās starp Savienību un Vietnamu ir panākt vienošanās par brīvās iniciatīvas līgumu pēc 2,5 gadiem intensīvu sarunu. Un savā paziņojumā komisija teikusi, ka visi substantīvie jautājumi ir atrisināti. Uh, un abas puses ir nonākušas pie līdzsvarota kompromisa, pie kompromisa paketes. Un komisija darbosies pamatojoties uh, uz šo te pozīciju, turpinās veidot sērunu komandas, uh, kas turpinās uh, runāt par um, šo līgumu tekstu un gala formā arī šis līgums tiks izstrādāts un to tad apstiprinās padome un Eiropas parlaments. Un mūsu komitejas vārdā es Uzskatu, ka šī ziņa ir ārkārtīgi iepriecinoša, un es arī sveicu visas sarunvedējas, komisijas pārstāvis, kas strādājuši pie šī teksta, darbie kolēģi. Sarunas ar Vietnamu ir bijuši, bijusi mūsu prioritāte šajā komitejā. Un mums ir arī delegācija, kas bija devusies arī uz Hanoju un Hošiminu pilsētu. Tas bija aprīlī. Mūsu delegācijas tikās ar Vietnamas partneriem, un mēs arī tikāmies ar Vietnamas premjerministru. Mēs uh, stāstījām arī par um, mūsu starptautiskās tirniecības komitejas prioritātēm. Um, mēs šo procesu arī uzraudzījām monitoringu grupā. To uh, vada Zahadīla kungs, mūsu uh, referents Un mēs šajā komitejā arī turpināsim sekot notikuma attīstībai, kā visās šīs sarunas ar Vietnamu ar mērķi panākt visaptvarošu un līdzsvarotu vienošanos. E, tālāk sarunas par vides precēm. Šeit ir notikusi astotā e, saruna kārta. E, no 27. līdz 31. jūlijam šīs sarunas notika Ženēvā. Eiropas Savienība ir izplatījusi ministra deklarācijas projektu. Uh, Jūs esat eh, saņēmuši arī šo tekstu no sekretariāta. Eh, šis eh, teksts ir ar grifu ierobežot un atsevišķās sekcijās, atsevišķās nodeļās ir arī izcelti tādi institucionāli jautājumi, mums saistīti jautājumi ar laika plānojumu un tālāk turpināsies šīs sarunas. Šis jautājums tiks kārtots arī nākamajā kārtā kas notiks sākot no 16. septembra līdz 27. septembrim. Tālāk ar paziņojumiem svesnieku konferences sanāksme būs arī e, pirmā sanāksme starp Eiropas Savienību un Eiropas tiesniekiem notiks 2. septembrī. Un e, Eiropas parlamenta pastāvīgā delegācija to organizē šo konferenci. Konferenci ir dalīts divās daļās. Pirmā ir plenāra sesija Tur piedalī, ierobežota ir piedalīšanās no komiteju puses, tikai priekšsēdētāju un koordinātoru. Tālāk būs reģionālās sanāksmes, kas plenārsēdis, un tur būs iespējams arī piedalīties mm, pastāvīgiem referentiem. Mēs šogad runāsim par Eiropas parlamenta lomu ārējā Eiropas Savienības darbības kontekstā. Un tālāk ir jautājums atbildi, ko do, sniedz Vagrīvī kundze. Atbildot uz Langes un Broka jautājumiem sakarā ar Eiropas Savienības Japānas samitu. Eh, Federika Mogherini ir atbildējusi uz deputāta Langis un Broka jautājumu, attiecīgi nosūtot savu atbildi. Un runājot par eh, šo te situāciju pirms eh, Eiropas Savienības Japānas samita, uh, Magrīnī kundze saka, ka eh, šeit ir diezgan liela konvenģence, kā virzīt šo jautājumu tālāk attiecībās ar Japānu. Un viņa arī norāda, ka eh, kopējā samita deklarācijā ir izcelti ļoti svarīgi tādi jautājumi, kas ir saistīti ar abu valstu eh, tirzniecības attīstību, un mēs esam izcēluši šajā komitejā šos jautājumus. Lūk, tie ir priekšsēdētāji komentāri. Uh, Un mēs, protams, gaidām Langas, ne Vēgas kundzes, kunga eh, ziņojumu. Viņš ir referents 2016. Eh, gada mm, budžeta jautājumos. Mēs esam runājuši par šo jautājumu jau, bet jūs arī piekritīsiet, ka ņemot vērā visu šo pēdējo nedēļu notikumus saistībā ar eh, migrāciju, saistībā ar visiem šiem jautājumiem, kurš būtu jārisina mūsu parlamentam droši vien tuvākajās dienās, varētu būt arī tāda iespēja tālāk runāt par 2016. gada budžeta grozījumiem, lai Eiropas Savienība varētu risināt visus izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Un es arī lūgtu ar jūsu pieviešanu, lai e, Bēgas kungs kā referents izteiktu savus komentārus, bet um, pirms dažām minūtēm jau runāja ar attiecīgo dienestu pārstāvjiem par to, ka komitejas grozījumi e, vairs Um, vairs nav iesniedzami, tas ir par vēlu, bet individuāli deputāti līdz 3. septembrim 2012. dienā vēl var nākt klajā un iesniegt savus grozījumus. Ja kādam ir tāda grozījuma institīva, arī vairāk deputāti apvienojas ar savu institīvu par grozījumiem, tad uh, to vēl var nokārtot uh, tuvākajās dažās dienās 3. septembris 12.00. Un um, esmu pārliecināts, ka arī referents kungs mums sniegs paskatījums no savas puses. Līdz ar to esmu beidzis teikt priekšstādātā paziņojums, un tagad ceturtais punkts mūsu darba kārtībā, tas ir pētījums Tiesniecības aizsardzības politikas 2014. gada lēmumu novērtējums. 82. gadā parlaments eh, apstiprināja rezolūciju, kur aicināja eh, komisijas ziņot par šiem jautājumiem katru gadu. Uh, Eh, šī ziņošana ir pie diviem mērķiem. Vispirms parlaments gribēja lielāku caurskatamību, lai komisija eh, atskaitītos par savu rīcību eh, šīs politikas ziņā, un otrs mērķis šis ikgada ziņojums ir tāds kā līdzeklis, ar, ar kuru komisija var komunicēt ar plašāko sabiedrību. Uh, ir bijušas vairākas tālākās e, rezolūcijas e, saistībā ar šo ikgada ziņojumu. Un pēdējā laikā, 14. gadā, ir tirdzniecības politikas e, instrumentu uzmanības centrā, aizsardzības modernizācija. Šeit arī ir jautājums par Ķīnas iestājas protokolu Pasaules tirniecības organizācijā, arī tirgus ekonomikas statusa jautājumi un starptautiskās tirniecības komiteja arī eh, izvērtē komisijas darbu, kā tā raksta savu igada ziņojumu, un tāpēc mēs esam lūguši, lai būtu šis pētījums. Eh, Edvins Veldmus eh, kas ir Edins Velns, kas ir arī praktiķis tirzniecības aizvērtības politikā. Veldmos kungs, jums tiek dots vārds desmit minūtes prezentācijai, šiem ievadvārdiem, un pēc prezentācijas mēs sāksim debati. Vispirms dosim vārdu referentiem, un tad arī koordinatoriem, un tā tālāk. Vēlmas kungs, lūdzu, jums ir tiek dots vārds. Thank you very much, Mr. Winkler. Paldies, Vinklēr eh, kungs. Kā daži no jums atcerās, eh, es eh, sagatavoju Inta komitejai pētījumus jau iepriekšējos gados par modernizācijas procesiem, un tajā laikā man lūdza sniegt tādu nākotnes redzējumu no eksportētāju un importētāju un lietotāju aprindām Eiropā, kas varbūt cieši no uh, antidempinga un dempinga pasākumiem. Un e, tagad esmu analizējis Eiropas parlamentu pēdējos divu gadu ziņojumus, pēc kā Vinkler kungs norādīja, esmu praktiķis un caurskatāmības vārdā e, es gribētu atzīt, ka esmu piedalījies e, vairāku lietu izskatīšanā ko um, ir izskatījusi komisija. Es parasti darbojos importētāju, eksportētāju un lietotāju labā. Tā kā tas jums varbūt ir jāzina par mani. Un pētījums, jūs cerams to jau redzējāt, tas bija pieejams arī šeit pie zāles durvīm. Tas būtībā sastāv no divām daļām. Vispirms tas ir uh, pēdējo uh, divu gadu ziņojumu uh, uh tātad analīze par uh, aktivitātēm uh, drošības un tirzniecības jomā. Un esmu uh, atzīmējies, at, tātad tirzniecības aizsardzības jomā no komisijas puses esmu ievērojis nu, tādu uzvedības stila maiņu, un jāsaka, tas ir diezgan tālajoši. Un šajos ziņojumos parādās tas, ka savā ziņā šie uh, ikgadējie ziņojumi ir bijuši liederīgi, bet varbūt, kā būtu vērts pieskarties tam, kas netiek apskatīts un iekļauts šajos ziņojumos. Vispirms par pirmo tēmu - komisijas eh, gada ziņojumu eh, analīze. Koncentrējos uz 2012. un 2013. gada mm, ziņojumiem. Uh, Pēdējais ziņojums kļuva pieejams tikai augustu mēnesī, pavisam nesen, bet pētījumu es pabeidzu tikko tas kļuva pieejams. Un tur tiek apspriest izniecības aizsardzības pasākumi, ko veic Eiropas Savienība. Nu, piemēram, tas pats saules, tā, saules paneļu gadījums, uz kur Vinklēkungs atsaucās. Un jāsaka, ka rezolūcija par eh, šī ziņojuma izstrādi parlamentā tika pieņemta 81. gadā, tas ir ļoti sen. Un tur parlaments apņemās būt par uh, sabiedrības interešu sargātāju visplašākajā nozīmē, prasot no komisijas atskaiti par uh, viņu darbību. Uh, Un šī ziņojumu mērķim bija jābūt sekojošam, tam ir jābūt rīkam, caur kuru komisija spēs komunicēt ar plašākām sabiedrības, plašākiem sabiedrības slāņiem. Un Kopumā, ieskaitot pēdējo ziņojumu, ir uh, dienasgaismu ieraudzījuši 32 ziņojumi. Es esmu padziļināti analizējis 31 un 32 ziņojumu, kas apskata aizsardzības, cilvēcības aizsardzības pasākums 12. un 13. gadā. Kādi ir galvenie trūkumi šiem uh, gada ziņojumiem? No, nu, varētu, protams, runāt par detaļu detalizētāk, bet šajā īsajā prezentācijā es neuzskatīju to par liederīgu. Vispirms eh, šie ziņojumi tiek publicēti ar lielu novēlošanos. Un parasti eh, šī te nobīde ir kaut kur 12 mēneši. Tātad, ja gads beidzas eh, decembrī, tad ziņojums par šo te gadu ieraudzīs dienas gaismu tikai nākošā gada decembrī, pēc gada. Daudz no ziņojumiem ir standartizēti, un statistika tiek aktualizēta regulāri, ik ceturksni. Tādēļ es tiešām neredzu iemeslu, kādēļ šie pētījumi būtu jāpublicē ar tik lielu nobīdi. Otrakārt, formāts. Pētījuma formāts ir, e, nu, tāds, kas e, atkārtojas 90 un 80, 80 līdz 90% gadījumos formāts saglabājas, tiek mainīti varbūt konkrētie izskatītie gadījumi, diskusijas eh, tik un tā ir eh, ļoti līdzīgas. Ir pārāk daudz tehnisku detaļu, bet tikai par atsevišķiem gadījumiem, atsevišķām lietām eh, un izvēle, kurus no tiem apskatīt, nu nav īsti skaidra. Netiek aps apspriest tas, kādu ietekmi uz Eiropas interesēm atstāja eh, pieņemtie pasākumi, veiktie pasākumi. Un ja 81. gadā tik noteikts, ka komisijai būtu jāaizsargā sabiedrības intereses, tad eh, būtībā šajā ziņojumā netiek runāts par to, kādas tad eh, šie, kāda ietekme uz sabiedrības interesēm ir šiem te tiesniecības aizsardzības mehānismiem. Uh, Nav analīzes arī par sūdzībām, par pamatojumiem sūdzību izskatīšanas atteikumam. Tie, kas seko šīm lietām, zina, ka pēdējo 30 gadu laikā komisija vienmēr apgalvojusi, ka tā noraida apmēram 50% sūdzību no tām, ko tā saņem. Nu, tā faktiski ir tāda standarta atbilde, kad komisija uzdod šo jautājumu. Uh, bet tā kā viss šī informācija ir konfidenciāla, tad neviens īsti arī nevar pārbaudīt, vai tā ir taisnība. Iemesls, kādēļ komisija to apgalvo, tā vēlas uh, norādīt, ka tai ir eh, tātad šis te iepriekšējās izskatīšanas un novērtēšanas standarti, ko tās ievēro, un tie ir ļoti augti. Tātad eh, pa priekšu šīs te lietas tiek uh, apskatītas, iesniegts attiecīgajām iestādēm, ja nav radušies zaudējumi, tās eh, beig beigās tiek izbeigtas, bet saskaņā ar komisijas eh, apgalvojumiem 50% visu sūdzību tiek noraidītas, bet eh, pārējās tiek virzītas tālāk un saskaņā, sakarā tam tiek piemērots tirdzniecības aizsardzības mehānismi. Eh, tātad notiek šis te eh, pri, eh, iepriekšējais skrīnings, kas ļauj atsijāt lietas, nu, kurām, kurams nebūtu pamats analizēt. Situācija ir visai unikāla, vismaz cik tālu man zināms, jo daudzos gadījumos izmeklēšanas vidusposmā uh, izmeklēšana vienkārši tiek pārtraukta, jo sūdzība tiek atsaukta. Tātad ir tāda sūdzība iesniedzēja, kas atsauc savu sūdzību procesa vidū, un eh, komisija gan arī 100% šādu gadījumu nolēmi eh, lietas izskatīšanu pārtraukt. Nu, tas eh, šķiet loģiski, jo viss šīs lietas gal, galā nāk no privāta sektora, sūdzības nāk no privāta sektora, un ja nu, galu galā viņi izlemj Eh, procesu vidū, kā sūdzība ir jāatsauc, nu tad komisijai nav liela uh, pamata vai jēgas turpināt uh, lietas izskatīšanu, bet jautājums, kādēļ uh, sūdzības tiek atsaukts, vai tādēļ, ka lieta nav bijusi pietiekoši pamatota, vai arī komisijas prāt nav nodarīts skaitējums, vai arī tādēļ, ka tiek panākta kaut kāda vienošanās starp eksportētājiem uh, un eh, vietējiem ražotājiem, kas savukārt nenāk par labu patērētājiem. Bet eh, vienkārši uh, oficiālajā vēstnesī parādās uh, informācija par to, ka lieta tiek pārtraukta tādēļ, ka sūdzības iesniedzējs ir atsaucis sūdzību un nekādas uh, tālākas informācijas tur nav un neviens uh, nezin, kāpēc tik ļoti bieži <clears throat> šo lietu izskatīšana tiek pārtraukta. Tālāk nav informācijas arī par OLAF izmeklēšanas procesiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi uh, attiecībā uz šīm lietām, jo tās ir dārgas un aizņem daudz laika, jo jā, uh, tiek secināts, ka ir notikusi subsidēšana vai dempings, tad tiek pieņemti uh, šie tiesniecības aizsardzības pasākumi un pieņemot, ka šīs te uh, subsīdiju un dempinga lietas ir pametotas, un ir jāuzliek uh, attiecīgs sots, ja uh, gadījumā um, to klātbūtne ir apstiprinājusies, tad, protams, būtu jāpiemēro uh, arī tiesniecības aizsardzības pasākumi. Pašlaik, kā jūs zināt, uh, notiek šīs lietas izskatīšana attiecībā uz saules paneļiem, tātad šī te apiešanas procedūras, Faktiski varētu teikt, ka šis process ir diezgan caurskatāms, bet tāpat laikā Olaf no savas puses veids izmeklēšanu, e, izskatot e, ar muitas krāpšanos saistītas gadījumus, kur ir runa par uh, viltotiem izcelsmes dokumentiem, respektīvi uh, saules eh, paneļi, piemēram, tiek eh, vesti no Ķīnas uz Hongkongu vai Taivānu un pēc tam tiek eksportēti uz pārējo pasauli kā ražoti mm, Hongkongā vai Taivānā. Un uh, Olaf šajā sakarā veids ar muitas krāpšanos saistītas liet, liet, saistīt liešu izmeklēšanu. Olaf nepublicē šo lietu materiālus, reizēm publicē paziņojumus presē, bet pats process un saturs, uh, kas ir saistīts ar šīm lietām, netiek publiskots. Un līdz ar to šīs caurskatāmības trūkst, jo būtībā neviens nezin, kas notiek uh, Eh, šajā te īstenošanas mehānismu pusē. Un eh, visbeidzot, trūkums, kas būtu jāmin, ir fakts, ka komisijas praksē eh, veiktās izmaiņas netiek apspriestas. Un komisijas praksē notikušās izmaiņas mēs kā praktiķi, protams, ievērojam, un komisija, protams, zina, ka mēs to darām, bet gada ziņojumā par to runas nav. Un dažas no izmaiņām, ko esam novērojuši pēdējos gados komisijas eh, tirnicības aizsardzības pasākumu īstenošanas praksē, ir sekojošas. Pirmkārt, ir notiek eh, antisubsīdiju eh, izmeklēšana, un šo lietu skaits ir palielinājies. Desmit lietas ir iniciēts pret Ķīnu, eh, dažas lietas uzsākts pret eh, Vietnamu. Tātad eh, šīs ir tendence, kas parādās šādu lietu izskatīšanai saistībā ar netirgus ekonomiku, respektīvi pret valstīm, kurās, kuras kontro, pret valstīm, kurās ir valsts kontrola pār ekonomiku, kurā, kurās nav brīvās ekonomikas bet ASV bija pirmās, kas atteicās no šīs koncepcijas. Tas bija 2007. gadā, pēc tam arī Eiropas Savienība. Tātad šodien e, ir ļoti daudz e, šo te pretsubsīdiju lietu, kas tiek izskatītas arī valstīs, kurās nepastāv brīvā ekonomika. Eh, agrāk varbūt tā vairāk bija Indija, tad šobrīd eh, lielākais lietu skaits piekrīt Ķīnai. Un lielākā atšķirība ir tāda, ka Indijā lielākā daļa lietu ir saistīta ar eksporta subsīdijām, bet Ķīnas gadījumos tās ir vietējās subsīdijas. Tātad tās nav saistītas ar eksportu, bet tiek piešķirtas uh, saistībā ar eksportu nesaistītos gadījumos. Un kā Vinkler kungs sacīja savā ievaddaļā, tad Eiropas Savienībai vajadzēs nolēmt, vai piešķirt Ķīnai tirgus ekonomikas statusu. Līdz 2017. gadam šis lēmums ir jāpieņem, bet šobrīd uh, Eiropas Savienība var piešķirt MT Ķīnas kompānijām, bet to vairs nevarēs darīt sākot ar 16. gadu. Tātad, lūk, šī ir e, prakses maiņa. Un e, tātad, ja dažām e, kompānijām tika piešķirts MT, tad no 11. gada tas vairs netiek darīts un tālāk gadījumi, kas ir saistīti ar tirgus ekonomikas eh, valstīm. Eh, šī tendence ir novērojama kopš 13. Eh, gada. Piemēram, zinat, ka Krievijai un Ukrainai ir duāla cenu noteikšana sistēma. Piemēram, gāzei un elektrībai. Piemēram, eksporta cenas Krievijai ir augstāks nekā pašmāju lietotājiem pārdodot šos pašus, eh, šis pašus produktus. Un līdz ar to palielinās eh, dempinga maržas. 13. gada laikā to varēja attiecināt tikai uz Ukrainu un Krieviju, bet šī praksa ir uh, paplašinājusies. Un tagad tas ir novērojams arī, piemēram, attiecībā uz Argentīnu, uz Indonēziju. Ceturkārt, Ko vēl komisija dara kopš 2011. gada? Viņa veido eh, tādu izlasi, piegādātāja izlā, izlasi pirms sākt izmeklēšanas pasākums, bet eh, pirms eh, kāda lieta tiek uzsākta, šis process notiek katru reizi. un tam ir sekas, eh, jo informācija ir pieejama atklāti, eh, un līdz ar to tas, protams, ietekmē procesa atklātību. Un eh, vēl kāds pozitīvs elements. Antidempinga pasākums parasti realizē nosaka uz pieciem gadiem, taču reizēm komisija nolemj uh, saīsināt šo periodu, un tas nozīmē, ka uh, situācijas, um, situācija var izskatīt atkārtoti, ātrāk nekā tas bija agrāk iespējams. Viens no gadījumiem ir uh, šis gadījums ar saules paneļiem, un, uh, lūk, uh, lēmumu maiņu ir iespējams šī gada beigās. Ko komisija dara regulāri? ir produkti, kas tiek izslēgti no, pas, no ko pasākums neskar. Tad, kad tiek pa, uh, pamatotas pušu intereses, Eiropas Savienība var uh, nolemt neatiecināt pasākumus noteiktām preču uh, grupām. Tas, piemēram, ir noticis gadījumā ar saules paneļiem, tas ir noticis arī citās jomās, piemēram, attiecībā uz traukiem un tā tālāk. Komisija strādā caurskatāmāk un konsekventāk aprēķinot eh, peļņas maržu, ņemot vērā eh, nodarīto kaitējumu eh, maržu, tā ir saistīta ar mazākās nodevas normu. Un agrāk bija ļoti neskaidri, kas tad īsti ir e, šīs te e, mērķpeļņa. Bet e, Eiropas Savienības tiesa ir izveidojusi konsekventu praksi un nolēmusi, ka tā ir peļņa, uh, Eh, kuru ir eh, ieguvuši vietējie ražotāji pirms eh, ir sākušies dempinga pasākumi. Es jau laikam esmu pārsniedzis laiku, bet paldies jums. Doktor, vēl mūsu sandājums solidētāji. Paldies, saka priekšsēdētājs. Protams, es neesmu ar tik lielām pilnvārām kā Langas kungs, kas ir šīs komitejas priekšstādātājs. Viņš arī šo instrumentu, kas tagad man ir rokā, tātad āmurīti, izmanto ļoti profesionāli. Man varbūt nav tāda tiesība kā viņam, bet nu jā jūsu pētījums ir ļoti nopietns. Es gribu arī kolēģiem dot iespēju izteikties un gribēju jums arī atgādināt, ka nākamais darba kārtības punkts tāpat ir veltīts šim jautājumam un aiz slēgtām durvīm mums būs diskusijas ar komisiju. Tātad tagad iepazīstināmies ar pētījumu un pēc tam mums būs iespēja šo pašu jautājumu izcirzāt arī ar komisiju. Pirmais tagad uzstāsies Kristofers Fjellners, kas bija um, referents par šo instrumentu modernizāciju iepriekšējā sasaukumā. Šķiet, mēs joprojām gaidām, kamēr padome beidzot kaut ko sagatavos un, nu, uh, kamēr viņi nav nākuši klajā ar kaut ko jaunu, es joprojām esmu referents par tīrzniecības aizsardzības instrumentiem, bet man ir vairāk jautājumu. Tātad, ja mēs runājam par Olafa veiktajām uh, izmeklēšanām, un kādreizējiem nodaļas vadītājiem vajadzēja atkāpties pēc tam, kad viņš bija ticies ar lobby pārstāvjiem un apsolījis uh, parūpēties par šādiem tirzniecības aizsardzības pasākumiem. Un viņu arī lobby pārstāvi ved uz restorāniem un, un cienāja, lutināja ar uh, labām vakariņām. Nu jā, tas viņam maksāja viņa amatu. Un, uh, Tagad atgriežoties pie šiem instrumentiem. I mean, in your text you have some explanation about it. Tekstā ir uh, šis tās paskaidrots, bet vai es patiešām pareizi sapratu, ja arī uh, Eiropas uh, Savienības tiesa ir paudus savus raizes par šo jautājumu, un vismaz trīs reizes komisija atteicās iedziļināties šajā jautājumā, runājot arī par tirgus ekonomikas principu ievērošanu atsevišķos eh, uzņēmumus. Otrām kārtām, ja runājam par caurskatāmību, eh, šajā pētījumā tam ir veltīti visai nesaudzīgi vārdi, un vai jūs varētu pateikt kaut ko, eh, kā atšķirs situācija no Amerikā valdošās? Viņi izmantoja šo administratīvo aizsardzības uh, orderi, kas, piemēram, nodrošina to, ka uh, juristi uzņēmumu padomē var vienkāršāk piekļūt informācijai, bet īstenībā, ja uh, ir risks, ka informācija varētu noplūst, tad, protams, tas rada liels problēmas, viņas var atlaist no darba, kā varētu šo jautājumu ilustrot no Eiropas Savienības viedokļa. Un visu beidzot, jūs uh, kritizējāt to, ka nav arī tiesību atsaukt šīs sūdzības un varētu tā tad to traktēt tādā veidā, ka ir konstatēts kāds pārkāpums, un es īstenībā nezinu, kā tas varētu nu, izpausties, tātad, ja uzņēmumi beigās atsauks sūdzību vai būs kādas konsekvences sakas tam, ja komisija sastādīs šādu sarakstu ar atsauktajām sūdzībām, un ko mēs varētu uh, Eh, tātad no vis tā sagaidīt un vai komisija arī varētu kaut kā papildus eh, darbu veikt šajā kontekstā. Tie bija mani jautājumi. Paldies, Kristofer, saka priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies koordinatori no politiskajām grupām vai kāds vēlas izteikties. Tātad arī pēc koordinatoriem. Tātad, ja koordinatori tagad nevēlas runāt, eh, Uzstāsies kolēģi no politiskajām grupām Alēsī mūsu, ka lūdzu paldies priekšsēdētāji. Man īstenībā ir vairāk jautājumu, ko vēlējos jums uzdot, bet nu, tie pat īstenībā attiecas uz nākamo darba kārtības punktu un netik daudz uz komisijas paziņojumu. Es gribēju pavaicāt, kādu pasākumu šeit varētu izrietēt, bet nu, es atļaušos šo to vēl piemetināt. Ja mēs runājam par šo pētījumu, es gribēju varbūt iegūt vēl papildus informāciju, dažādas detaļas par pārmaiņām, kādas pārmaiņas jūs esat konstatējuši, ņemot vērā arī situāciju ASV, kā viņi izmanto šādu tirzniecības aizsardzības instrumentus. Vai varētu varbūt nu, ilustrēt situāciju Amerikā, lai mēs varētu arī labāk aptvērt šo šī fenomena apmēru Eiropā vēl ko es gribēju piebilst. Tas uh, drīzāk attiecas uz otro uh, diskusiju daļu, bet uh, neskatoties uz to, es šo jautājumu uzdošu tieši tagad. Tagad ņemot vērā paredzētās izmaiņas, paredzētos grozījumus, kas ir bloķēti padomē, padome nav vienas prātis Es gribēju pavaicāt, vai um, uh, šie dati, kas ir mūsu rīcībā par progresu, kas sasniegts caurskatāmības jomā, vai tie patiešām ir tādi atbilstīgi, pamatojami un mēs esam redzējuši, zinām, progresu tieši caurskatāmības jomā, bet ar to vien nav gana, lai parlaments būtu tiešā veidā iesaistīts un Mums tātad nav pilnīgi šādu, šāda mandāta, un mēs nevaram tā ļoti cieši sekot tiem uzlabojumiem, kas panāk šajā jomā. Paldies, un tagad Helmuts Šauks lūdzu. Paldies, es arī gribēju pateikties par šo prezentāciju. Uh, Un iespējams, ka diskusijā mēs e, īstenībā vairāk pievēršamies tieši piecam, piektajam darbkārtības punktam, bet, nu, vajadzētu arī kādu jautājumu uzdot komisijai, ja tā ir ieradusies pie mums. Ja es jūs pareizi sapratu, e, tā tad iznāk, ka Eiropas parlaments e, nevar šeit darboties kā tāds kontrols orgāns, uh, izpētot dažādas uh, tirzniecības uh, aizsardzības politikas instrumentus, ņemot vērā mūsu iespēju piekļūt komisijas ziņojumiem. Gribēju pavaicāt, ko jūs ieteiktu INTA komitejai un parlamentam kopumā, lai mēs varētu kaut ko vispār iekustināt, jo tagad esam nonākuši strupceļā, un Kristofers jau teica, viņš gaida uz padomus reakciju. Jā, mums visiem ir jāsēž, bet ko tas nozīmē cilvēkiem, kā sabiedrības to raugās, ka mēs tikai sēžam un gaidām? Un gribēju arī pavaicāt, ko citas valsts domā par šiem instrumentiem, vai mēs varbūt citā ietvarā netik daudz runājot par brīvo tirdzniecību un protekcionismu, bet arī par citām nokrāsām varam runāt par šiem instrumentiem, jo bieži vien konkurence ir ļoti sīva. Protams, mums ir jākonkurē arī ar trešām valstīm un jādomā, kā mēs varētu labāk eh, aizstāvēt savas pozīcijas PTO kontekstā, domājot arī par šo instrumentu modernizāciju kopumā. Paldies! Paldies, Helmut! Vai kāds cits kolēģis vēl vēlas uzdot jautājumus? Ja nē, došu nekavējoties vārdu komisijai. Vai komisija tagad vēlas uh, kaut ko papildināt, runāt par šo pētījumu vai ne? Īsi. Paldies, paldies, Vinkler kungs. Gribēju izmantot šo iespēju un pateikt tikai dažus vārdus. Rēģēt uz Fermalstu kungu uzstāšanos. Pirmām kārtām. Mēs apzināmies, šie atspoguļotie trūkumi un deficīti ir ļoti pareizi uztverti, un Fermelstkungs to visu ļoti labi ilustrēja, bet katrā ziņā ieteikumi, ko viņš šodien izteica, nu, mēs nevaram vienkārši tajā uz tiem nereaģēt. Tā tad ir teikts, ka ziņojums ir jāsagatavo trīs uh, mēnešu laikā, bet uh, tam ir jābūt uh, divreiz biezākam, uh, ar daudz lielāku informācijas apjomu, bet nu, mums nešķiet, ka tas uh, ir iespējams, un tās arī nav ziņojuma mērķis. Ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu, sniegt informāciju. Tā nav kā tādu visu šo tirzniecības aizsardzības instrumentu inventarizāciju. Šim nolūkam mūsu rīcībā ir citi instrumenti, uh, kas ir pieejami, un ar visiem šiem gadījumiem uh, varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Tiesas spriedumi ir atrodami atkal tās tīmekļa vietnē un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to ir ļoti daudz informācijas, kas ir pieejama, un jā, 1982. gadā šādu iespēju nebija, bet tagad tehnoloģija ir pavirzījusies uz priekšu, un tādēļ jau tagad uh, ziņojuma apjoms uh, tādēļ nebūtu jādubulto. Un ja mēs runājam par Olafu veikto izmeklēšanu, šī uh, izmeklēšana ir konfidenciāla un arī tās valsts, kas sadarbojas ar Olafu vai trešo valstu, uh, iestādes Olafa ir jāpiekodina, lai iestādes patiešām tiesu klusu, kamēr nav uh, izmeklēšana noslēgusies Un, protams, mēs varam teikt, ka vienmēr ir iespējams kaut ko uzlabot, noslīpēt, jā, ziņojuma sagatavošanas laiks varētu būt īsāks, jā, nu mēs šo uh, ziņojumu sagatavojām augustā, mums tas prasīja divreiz mazāk laika nekā parasti. Parasti ir tie 12 mēneši, un tātad mēs ceram, ka nākamais ziņojums varētu būt gatavs uh, uz lieldienām. Uh, Ja ir eh, tādi ļoti nopietni notikumi, nopietni gadījumi, tirgus, eh, kontekstā tirgus arēnā, tad, protams, mums uz to ir jābūt spējīgiem rēģēt ātrāk. Un, kad komisija diskutē par konkrētiem jautājumiem, mēs esam arī eh, ļoti labi sagatavojuši argumentus, kādēļ mēs esam izvēlušies aplūkot to vai citu jautājumu. Tātad tas bija uh, atbildot par Hulskungam un runājot par uh, pamanāmajākām tendencēm. Protams, par tām visām ir uh, vērtīgi diskutēt, bet es gribēju uh, atbildēt, kādēļ tieci šie pieci jautājumi tik vairāk izgaismot. Es nezinu, es nezinu arī kādēļ jūs esat izvēlušies atsevišķus gadījumus un cits atkal nē. Un es varu arī pateikt eh, Inta komitejai, ka šeit nav nekādas politiskās vadības. Piemēram, 2011. gadā eh, kāds izlēma, ka nevar vairs piešķirt MET un eh, mēs tad līdz nododam tiesai, tiesa to izskata, un ja mēs redzam, ka noteikumi nav ievēroti, tad mums ir jāatsaka. Un ja mēs runājam par pretsubsīdiju gadījumiem, jā, kopš 2010. gada arī to mēs izdarām, mēs, mēs izskatām šādas lietas, ir bijusi arī jauna metodoloģija un mēs te nerunājam par dubultu cēnu uzlikšanu, mēs runājam arī par gadījumiem ārzemēs, piemēram, par Argentīnu. Uh, un man eh, ir, diemžēl, eh, nedaudz te jāparunā pretīm godātājiem ekspertam. Mums ir jāsaprot, kā labāk optimizēt šo tirgus eh, aizsardzības mehānismu un izņēmuma kārtā, ja šīs lietas tiek izskatītas mazāk nekā piecu gadu laikā, mums, protams, jāsaprot, uz kādiem produktiem tas attiecas, mēs varam šo aptvērumu sašaurināt un mums, protams, ir jāievēro līkuma, mēs piemērojam pamatlikumdošanu un notiek arī juridiskā kontrola. Paldies! Paldies komisijai un tagad došu vārdu pētījuma autoram. Nu, tagad jums ir visai liels izaicinājums. Es uh, lūkšu jums atbildēt maksimāli 5 mēnešu laikā, jo mums, protams, ir apjomīgi darba kārtība. Paldies, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atbildēt uz Jelnieku kungu jautājumiem. Tiešām eh, šeit ir apstrīdēt šīs noraidījums vairākas reizes, eh, un eh, dažreiz ir bijusi prasība, pat atkārtot iesniegšana no personas, kas ir iesniegušo prasību, bet tomēr eh, kopš 2011. Eh, gada nav bijuši tādi gadījumi, lai gan lietas vēl nav pabeigts. Ir uzņēmumi, kam, kam bija šis MET status, eh, tad šis status ir noņemts parasti šāda veida lietas eh, tiek eh, skatītas tiesā, un šī izskatīšana ilgs 5-6 gadus. Jā, bet tiešām ir bijuši arī apstrīdēšanas gadījumi. Eh, tālāk par statusu atsaukšanu, jā, to varētu diskutēt ar komisiju. Es personīgi esmu pārliecināts par 99%, ka komisija ir zināms iemesls, kāpēc ir notikusi atsaukšana. Uh, lielākajā vairumā gadījumu, jo komisija seko lietu virzībai un es E, zinu, ka komisija arī izvērtē ļoti pamatīgi visu šo situāciju. Tātad, ja kas, tā, kāds, kas ir iesniedzis sūdzību, e, tagad e, do, dosies pie komisijas, teikt, es gribu atsaukt savu lietu, bet es neteikšu, kāpēc es to daru. Protams, komisija noteikti iedziļināsies šajā jautājumā, iesaistīs arī cits partners, un es saprotu, kāpēc šī sūdzība ir atsaukta. Tālāk, trešais jautājums ir caurskatāmības trūkums. Tas ir skaidrs arī no gada ziņojumiem. Tā ir problēma Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības problēma ir nevis, nevis šo instrumentu īstenošana, jo mums visi mehānismi ir, bet tieši caurskatāmības trūkums ir problēma. Un tāpēc šī APO sistēmas pieņemšana tāda, kā eksistē Amerikas Savienotās valstīs, šis mehānisms varētu ļoti uzlabot situāciju ar caurskatamību. Uh, Šūts kungs arī teica kaut ko līdzīgu. Uh, tad, kad jūs uzdevāt jautājumu par ASV praksi un rīcību šādā kontekstā. Neviena no šīm sistēmām nav perfekta. Eiropas Savienībai ir atsevišķi labi elementi un arī ASV ir kaut kas labs, mēs varētu piekrist tikai tam, ka ASV sistēma ir daudz caurskatāmāka nekā ES sistēma. Visiem Amerikā ir zināms, kas notiek sakarā ar šo lietu un gadījumu, kas ir interesētās puses, ir piekļuva dati. Rezultāts, gala rezultāts varbūt ir sliktāks, piemēram, dempinga gadījumi ir daudz um, sliktāki, subsīdijas jautājumi arī rezultāti ir tāds skarbda, skarbāki un uh, situācijas ir smagāks, uh, bet pats process ir daudz caurskatāmāks. Eh, te tā ir atšķirība. Ļoti žēl, ka ļoti daudz citas valstis kopē Eiropas Savienības sistēmu, piemēram, tādas valsts kā Indija, Ķīna, Brazīlija un Meksika arī pārņem, kopē Eiropas Savienības sistēmu, tomēr eh, viņi arī nekopē visu to labāko tikai, viņi izvēlas, ko kopēt, bet runājot par šo caurspīdījumu trūkumu, tad eh, kopē tieši to. Šulskums eh, runāja par modernizāciju, drīzāk tas eh, piedrās pie in-kameru sesijas. Tāds. Eh, jā, es esmu gatavs par to runāt arī savā pētījumā pirms diviem gadiem. Es jau nācu klajā ar saviem ieteikumiem. Inta komiteja Eiropas parlamentā ir spēru so tālāk, komisijas priekšlikums tika grozīts. Un tas ir arī pagaidām viss, ko varu teikt par šo lietu tagad. Un visbeidzot, Hofmeister kungs eh, runāja par vairākām lietām. Viena lieta, ko gribētu atzīmēt. Kāpēc es esmu veicis šādu atlasi? Eh, septiņas izmaiņas komisijas praksē es atzīmēju. Tas ir tāpēc, ka, manuprāt, tas eh, tieši ir pirmais, kas mm, kas nāk prātā pēdējo 5-6 gadu laikā. Ja ir kādi citi pārmaiņu momenti, es labprāt uzklausīšu jūs ierosinājumus un iestrādāšu nākamajā versijā. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies Vēlmuts kungam. Un es eh, tālāk došu vārdu mūsu referentam Kristofer Lūdzu. Paldies. Man nav nekas piebilstams šajā kontekstā. Eh, Tāpēc teikšu liels paldies, paldies par prezentāciju, un līdz ar to mēs esam arī pabeiguši debati par šo jautājumu. Tomēr tēmu mēs neesam slēguši, mēs turpināsim runāt par to pašu arī nākamajā punktā. Eh, tagad mums būs sesija aizslēgtām durvīm, un es lūgtu eh, tikai Inta, Inta deputātus arī sekretariātu pārstāvis, politisko grupu oficiāls personas, tās var palikt šeit zālē un visiem pāriem vajadzētu zāli atstāt. E, šai procedūrai ir jābūt ļoti ātrai. Lūdzu, zāles atklāšanas procedūrai jānotiek ātri, jo mums īpaši nav daudz laika, mums ir tikai 35 minūtes atlikušas sanāksmes daļai aizslēgtām durvīm.